nacionālā dialogā un lai notiktu reformas, no kurām iegūtu visi Bahreins pilsoņi. Paldies, komisāri! Debates par situāciju Bahreinā līdz ar to beigušās. Balsojums būs pēc nākamā pēdējā punkta, darbkārtības punkta izskatīšanas, kas ir Rafa Naģīdas eh, lieta Sīrijā. Sāksim ar Bielankungu. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Harapskih režim. Uh, režīmi bieži vien sašķopās un sadrūpa, bet uh, Sīrijas režīms tikai apspiež savus cilvēkus. Cilvēku tiesības tiek miedītas ar kājām. Rafada Našēdē ir pasaulē slave, slavena pirmā praktizējušā psihoanalītiķa Sīrijā, un viņas patvaļīgais arests tikai parāda, cik trausli ir brīvība. Eh, brīvības augs Sīrijā tikai aug, un diktators redz, ka viņa uh, gals tuvojas. Patvaļīgā uh, Rafad Našed aizturēšana ir uh, pret jebkurām mūsu civilizācijas normām. Viņa tiek apsūdzēta, viņai ir izvirzīts daudz aps, uh, apsūdzības. Uh, bet viņas darbs bija palīdzība upuriem un cilvēki, kas ir uh, cietuši no uh, psiholoģiskām traumām. Uh, apsūdzības viņai būtībā ir paranojas izpausmas forma no Sīrijas diktatora. Šai vajāšanai Sīrijā ir jābeidzas, un Rafada Našeda ir jāatbrīvo, tāpat arī kā citi žurnālisti un brīvības cīnītāji. Viņa cīnās, lai nodrošinātu kārtīgu dialogu Sīrijā, un es ceru, ka viņas mantojums tiks aizsargāts. Paldies Bielana kungam. Tālāk Maštalkas kungs. Vai esam ir Priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi, es esmu par uh, Rafa Našet atbrīvošanu. Esmu pārliecināts, ka viņa ir nevainīga, lai arī mm, plašsaziņas līdzekļos ļoti daudz, kas uh, tika rakstīts. Es arī atbalstu parlamenta rezolūciju. Ja karš ir uh, vardarbīgs konflikts, kurā uh, vairāk nekā tūkstoši cilvēki iet bojā, tad Sīrijā jau ir karš. Sīrija tiek uh, atbalstīta un Brisele atbalsta vienu no karā iesaistītajām partijām, un mēs nemaz nezinām, kādi tad ir spēki, kas ir sacēlušies, un mūsu atbalsts Rafa Našed atzīmē, uh, nozīmē to, ka atbalstam tādu naida kampaņu. Mums vajadzētu uh, atbalstīt mieru. Mums vajadzētu balsot ne tikai par Rafana Čet, bet arī par mieru šodien. Paldies. Nākošais runātājs Tavarešs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu uh, sveikt šeit zālē Rafad Našedas draugus, kas atbalsta pilsonisko sabiedrību Sīrijā. Šīs cilvēktiesība debats tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgas, un tām būs ietekme, neatkarīgi no tā, cik daudz deputātu šeit zālē ir. Mēs uh, bieži vien runājam par uh, cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības, un dažkārt šo debašu rezultātā viņi tiek atbrīvoti. Es domāju, ka Uh, diktatūru gadījumos mēs uh, nedrīkstam uh, atstāt novārtā un aizmirst opozīciju. Te mēs runājam par psihoanalītiķi, kura palīdzēja cilvēkiem ar psiholoģiskajām traumām. Viņa devās apmeklēt savu meitu, kura gaidīja bērniņu piedzimšanu, bet Rafad Našed tika aizturēta bet pat no ciemata viņa ir, eh, no cietuma viņa ir rakstījusi un ziņojusi, ka viņa ir pārliecināta, ka sabiedrības daļa ir šeit arī cietumā. Es domāju, ka viņas nostāja ir eh, apbrīnojama. Pat cietumā esot, viņa jutās atbildīga par sabiedrību. 4000 cilvēki ir eh, gājuši bojā Sīrijā kopš arā pavasara sākuma, tūkstošiem ir pazuduši Eh, desmit tūkstoši devusies uz Turciju projām eh, kā bēgļi, septiņi tūkstoši uz Jordāniju. Un eh, Eiropas Savienībai ir jāizmeklē, kas ir noticis ar cilvēku tiesību aizstāvjiem Sīrijā. Mēs esam dzirdējuši jau pa divultu standartiem šo pēcpusdienu. Es domāju, ka mums ir viena standarta jātiecina Mums ir jārunā par konkrētiem gadījumiem Bahreinā un uh, Sīrijā. Tas mums ir jādara šeit parlamentā, un to mēs aicinām darīt arī Eiropas komisiju un uh, Lēdija Aštonu. Paldies! Paldies, tagad vārds uh, Dekaizers kundzei. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Mēs uh, šorīt redzējām ļoti politisku rezolūciju par Sīriju, par Sīriju un Ēģipti. Un, ja mēs būtu gribējuši šo pēcpusdienu ja mēs pie, gribam rezolūciju par Rafat Našedu šo pēcpusdienu, tas ir tāpēc, ka te ir runa par visu, ko izņemot politiku. Šeit tiešām ir runa par cilvēku tiesībām. Te jau tik minēts, ka viņa ir psihoanalītiķa, kas ir mācījusies Parīzē un kurai ir ļoti trausla veselība. Viņai jau ir 66 gada, viņa atkopjas no vēža, viņai ir sirdslimība, viņa atrodas cietumā kopā ar 15 citiem aizturētajiem vienā kamerā, un viņa neko nav izdarījusi. Viņa ir uh, Eh, savu pilsoņu, jāsaka, eh, pārstāve, piemērs, eh, šie pilsoņi var būt pilnīgi jebkādi. Bet tas tikai raksturo, kas īrijas valdība patvaļīgi var uzbrukt un aizturēt jebkuru personu, un, un visi ir pakļauti šai patvaļībai. Tieši humanitāru iemeslu pēc mēs prasam šodien ne tikai Sīrijas valdībai, uh, bet arī visiem prārējiem, kas ir tuvi uh, tai. Piemēram, mēs tam nu, pat arī minējām Ķīnas uh, kolēģus, uh, tāpat arī Arābu līgu. Visi, ar kuriem Eiropas Savienībā ir kaut kādas saiknes, ir, visiem ir jāprasa, lai šīs absolūti nevainīgās personas un tie, kas palīdz šiem cilvēkiem hum, humanitārās organizācijas, vismaz tam netiktu traucēts veikt humanitāro darbu. Es arī prasu, lai Rafat Našeds kundze tiktu atbrīvota. Ap viņu tik tiešām rodas un veidojas tāda spēcīga balss. Mēs zinām arī Kaštons kundze par to ir runājis un arī uh, Sarkozī kungs ir uh, rakstījis. Sirien, Sarkozī kundze ir uh, izteiksies šajā jautājumā, tātad mums ir jāveic uh, atbilstoši soļi. Sorry. Šāks kundzei nākošai vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Rafad Našeda, tā ir konkrēta sēja un pārstāv ļoti daudz cilvēkus, uh, kur cieši no vardarbības uh, Sīrijā. Uh, internetā mēs redzam, uh, ka valdība vardarbīgi izturas pret uh, nebruņotiem pilsoņiem un uh, protestantiem ir bailes ziņot par notikumiem. Ja cilvēkam ir mobilais telefons rokā, viņš ir pakļauts uh, snaiperu uzbrukumiem. Uh, sievietes tiek izvarotas, uh, bērni tiek nogalināti, izkropļoti, vecāki saņem šādus izkropļotus ķermeņus. Valdība arī uzbrūk cilvēkiem bēru laikā. Es esmu vienkārši šokēta, un Sīrijas valdībai nav nekāda leģitimitāte. Uh, Eh, starptautiskai kopienai nav eh, apvienoto nāciju mandāts, jo Krievija un Ķīna ir uzlikusi savu veto, bet Eiropas Savienība var un tai ir jādara vairāk. Pirmkārt, mēs prasam, lai Starptautiskā krimināla tiesa izmeklētu veiktos noziegumus, otrām kārtām prasam, lai būtu ļoti konkrētas sankcijas attiecībā uz tiem, kas pārkāp cilvēku tiesības. Mēs eh, esam Sīrijas visbūtiskākais tirzniecības partners, tāpēc mums ir jāveic ļoti konkrētas sankcijas pret, pret, pret politisko elīti. Uh, jo bizness ar uh, Eiropu nenozīmē, ka mēs ar Bašrādu Asādu turpināsim uh, jebkādas uh, attiecības. Ir ICT produkti, kurus izmanto Sīrijas varas iestādes cilvēku izsakošanai, tos nedrīkst nodot viņu rokās, ir jāpacelt šī vardarbība Sīrijā. Fredas kungs nākošais. domnule președinte cer în primul rând și eu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es gribu uzdot uh, jautājumu un pieprasīt nekavējoties atbrīvot Rafa Našet kundzi. Viņa ir pirmā praktizējošā psihoanalītiķa un kopš 2011. gada 10. septembra viņa ir uh, patvaļīgi arestēta un uh, kopš tā laika turēta cietumā presē raksta, ka viņa būtu uh, darbojusies, lai destabilizētu uh, Sīrijas valsti. Un runā, ka septiņu gadu cietumsien, var, cietumsot varētu tikt piespriesti. Tā ir burtiski tāda sirreāla situācija. Sīrijas uh, režīms uh, iemet cietumā psihoanalītiķi, jo viņa mēģina palīdzēt sīriešiem pārvarēt bailes ir arī uh, teksti, kas ir bijuši iepriekš mūsu šīm politiskajām rezolūcijām, par kurām runājam šodien. Un mēs prasam uh, Asadam, lai viņš atstātu varu un atļautu pārejas procesu aizsākšanu. Paldies! Nākošā runātāja uh, Bašesko kundze vienu minūti. Paldies priekšsādātāja kungs! Diktatūras uh, režīmi bieži vēršas pret uh, psihoanalītiķiem un psiholoģiju. 1970. gadā Rumānijas komunistu uh, režīms arestēja visus universitāšu centrus, psihologus un psihoanalītiķus. Viņiem pārmeta uh, mm, dažādas pārkāpumus, pie, viņiem piesprieda piespiedu darbu. Sīrijas režīms uh, turpina šo bēdīgo tradīciju, arestējot Rafa Našet kundzi. Un pierāda, ka tas nav demokrātisks režīms. Rafa Našet nav darījusi neko nepareizi. Viņas um, darbība tiek. Uh, negatīvi vērtēti, jo viņi vienkārši rūpējas par dvēselēm, un dvēseles vienmēr tiecas pēc brīvības. Sīrijas režīms domā, ka Rafa Našet ir apdraudējums šim režīmam. Rafa Našet jāatbrīvo nekavējoties, jo viņa nav darījusi neko ļaunu, un viņa ir tikai strādājusi savā profesijā. Paldies! Nākošā runātāja Senušins kundze. Paldies, priekšsēdētāji! 10. septembrī Damaskā uh, Rafa Našeda tika uh, patvaļīgi arestēta. Viņa nodarbojas ar uh, psihoanalīzi jau daudzus gadus. Viņa nesen uh, palīdzēja uh, režīmā uh, vadarbībā cietošiem upuriem. Našedas kundzes aizturēšana ir pamata cilvēktiesību pārkāpums un mums jāprasa viņas atbrīvošana. Cilvēktiesību aizstāvjiem jāļauj veikt viņu pienākumus um, bez uh, varas iestāžu draudiem par sankcijām. Atbilstoši Lisabonas līgumam cilvēku tiesību aizstāvi Pasargāšanai jābūt vienai no prioritātēm Eiropas Savienības attiecībās ar trešajām pusēm, ar citām valstīm, un mums jāveic ļoti stingras sankcijas pret valstīm, kuras ļoti nopietni pārkāp cilvēka tiesības. Paldies! Tagad Ojulandas kundze, liberāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Rafad Našed arests Damaskā ir piemērs Uh, cik agresīvi pasākumus veids Sīrijas uh, režīms pret uh, saviem iedzīvotājiem. Viņa ir viena no daudzajiem, kas ir aizturēta uh, par uh, it kā apsūdzību, ka viņa ir veikusi darbību, lai grautu valsti. Patvaļīga aizturēšana un uh, viltotas apsūdzības norāda, ka prez, prezidenta Alasāda režīms ir jau trūkst no uzticamības un to apšauba praktiski visi Sīnī, Sīrijas pilsoņi, un šis režīms vairs nespēja izšķirt, kur ir līdzjūtība, kur konfrontācija. Priekšsēdētāji. Sīrijas varas iestāžu ar vien lielākā paranoja varbūt būtu uzturam kā pozitīva zīme, jo visām valdībām vajadzētu baidīties no saviem cilvēkiem. Tomēr cilvēkiem nevajadzētu balst, baidīties no savas uh, valdības, un šajā ziņā Sīrijas reži, režīms ir pārkāpis visas robežas. Uh, prezidentam Alasādam ir jāpārstāj šī varba, vardarbība un jānodod vara cilvēkiem, tā lai demokrātiska pāreja varētu reiz sākties. Paldies Ojulandas kundzei, un tagad Kaminski kungs ECR grupas vārdā. Cedo, šanovņi paņstvo. Paldies priekšstādātā dāmas un kungi. Rafad Našedas eh, gadījums šokē mūs visus šeit parlamentā, neatkarīgi no politiskās piedarības. Mēs esam vienoti savā prasībā, lai šī drosmīgā sieviete tiktu atbrīvota. Bet eh, problēma neskar tikai šo vienu šokējošo gadījumu. Te ir runa par demokrātiju kā tādu Sīrijā. Domāju, ka tas, ko mēs esam novērojuši. Arābu pavasars tas tikai parāda, ka pasaules vēsturē notiek milzīgas izmaiņas. Tie, kas saka, ka demokrātija un brīvība ir tikai dažiem lemts, tikai dažām civilizācijas daļām un kultūrām, tie ir kļūdījušies eh, šodien mūsu arābu Uh, brāļi maksā ar savām asinīm savā cīņā par demokrātiju, kas uh, parāda, ka demokrātija ir uh, paredzēta visiem. Paldies, tagad Vergiat kundzei vārds no, no goja grupas. Paldies, priekšsādātāji! Uh, Rafats Našets situācija ir simboliska, simboliska represijām, kas notiek Sīrijā. Ir īpaši uh, Viņa ir simbols Eiropas draugiem. Viņa tika aizturēta lidostā, kad viņa devās apmeklēt savu meitu, kas gatavojās uh, dzemdēt bērniņu. 66 gadus veca ir šī sieviete, viņa ir uh, slima. Mums ir jādara viss, lai panāktu šīs sievietes atbrīvošanu. Viņa vienmēr ir bijusi atvērta dialogam ar visiem Sīrijā. Uh, Našeris kundze ir simbols. Viņa ir šausmīgu represiju simbols Sīrijā. Uh, Viņa ir simbols visiem tiem mierīgiem protestētājiem, kuri visi ir pilnīgi nevainīgi. Tūkstošiem cilvēku ir ielikti cietumā, simtiem ir nogalināti, tāpēc, ka viņi ir uzdrošinājušies fotografēt represijas. Šīs fotografijas, kas informē mūs, tās viņiem maksā dzīvību. Un šai ziņā Eiropas Savienības balss nav pietiekami stipra. Sankcijas ir nepietiekamas. Tikai Kārtīgs spiediens uz Sīrijas buržāziju varētu uh, likt uh, krist uh, šim režīmam. Eiropas uh, Savienībai ir jādomā par efektīvām un spēcīgām sankcijām. Liels paldies! Un tagad uh, vārds uh, Paškas uh, kungam, Eiropas brīvā demokrāta grupas vārdā. Paldies priekšēd. Situācija Sīrijā joprojām ir ļoti sarežģīta. Asad režīms paliek pie varas tikai pateicoties militāram spēkam. Uh, un mēs saņem arvien jaunas ziņas par protestētāju brutālu apspiešanu. Tas parāda, ka varas vīri kļūst arvien nervosāk, e, drošības spēku rīcībā nav loģikas. 66-gadīgās Rafa Našidas um, apcietināšana, kas cieši no vēža un sirds slimības, parāda, ka drošības spēki pat baidās paši no savas ēnas. Tā tad eh, nav ko gaidīt humānismu no viņiem, humānu izturēšanos. Sīrija arī dzen Eiropas Savienību uzskata drīzāk par savu ienaidnieku, nevis kā draugu. Maskavas vai Pekīnas diplomatiskas aktivitātes varētu būt iedarbīgākas, tādēļ konkrētajā gadījumā vajadzētu rīkoties radošāk. Mūsu ārlietu dienestam vajadzētu būt radošākam un sadarboties arī ar mazāk tradicionālajiem partneriem. Paldies par uzmanību! Paldies, un tagad vārds Geringers de Udenbergas kundzei. Paldies. Priekšsēd protesti Sīrijā nebeigsies, kamēr varas iestādes kaut ko mācīsies no Arābu pavasari. Šodien mēs runājam par Rafana Šēdu, pirmo sievieti Sihonlīs tiķī Sīrijā. Viņa e, veids pētniecību un praktisku palīdzību sniedz cilvēkiem pārvalot viņiem palīd, e, bailes. E, viņa piedāvāja seminārus, kursus bez maksas, un tādēļ viņa Damaskā tika 10. septembrī apcietināta. Daudzas balsis tika paceltas, aicinot Sīrijas režīmu viņu atbrīvot psihoanalītiķu asociācijas arī zina, bet viņi joprojām ir aizturēti un nav informācijas par viņas veselības stāvokli. Vīrijā, Sīrijā ir uzsāksies eh, vārdarbības spirāli. Eh, Rūpi cilvēktiesību pārkāpums ir laiks rīkoties Sīrijas režīmam, jāliek saprast, ka tam, kas bradā ar kājām cilvēktiesības, nāksies saņemt starptautiskās sabiedrības nosodījumu izmaiņām ir jābūt un vārdarbība tikai tās spēs atlikt. Visi diktatori reiz krīt, Gaddafi, kad jums to skaidri parāda, bet eh, cena par viņu eh, eh, padzīšanu dažreiz ir ļoti augsta. Nākamais Paul Rebes kungs. Priekšsēd, Sīrijas notikumi parāda, ka nav cerības mierpilnai revolūcijai šajā valstī, varas iestādes turpinās bradāt kājām, uh, E, un apspiest opozīciju. Cilvēki tiek pretlikumīgi aizturēti. Viens šāds patvaļīgi aizturēts, viens šāds patvaļīgi aizturēt gūstekņi ir e, Rafāna Ašed, kas septembrī Damaskā tika aizturēta, apcietināta. Viņas e, lieta ir jāizskata tūlīt, pat ņemot vērā viņas arvien sliktāko veselības stāvokli. Mums ir jāaicina Sīrijas varas iestādes pārtraukt patvaļīgos apcietināšanas gadījumus, atbrīvot cilvēku uh, eh, eh, sirdsapziņas gūstekņus un noskaidrot uh, visu aizturēto vai uh, noslapkavoto situāciju valstī. Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pietiekšies apmēram 18 runātāji. Visiem, protams, nevarēšu dot vārdu. Izvēlēšos piecus mm, pēc vienlīdzīgas sadalījuma. Sāksim ar Esājas kundzi. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisārs kundze. Arābu pavasars uh, izraisīja ārkārtīgu uh, vardarbīgu Sīrijas uh, valdības reakciju. Viens no tādiem piemēriem ir Rafa Našed. Viņu arestēja 10. septembrī tikai par to, ka viņa palīdzēja upuriem. Tas norāda uz to, ka Sīrija dzīvo diktatūras režīmā. Rafa Našed mēģināja palīdzēt upuriem un darboties ne tikai ar viņu apziņu, bet arī zem apziņu. Viņa ir nodibinājusi arī psihoanalīzes skolu, un tagad viņa ir aizturēta un atrodas cietumā. Jārunā par situāciju Sīrijā. Un labi ir arī atgādināt šo atsevišķo gadījumu, lai pasaulē par to atcerētos. Paldies! Nākošais runātājs Palecka kungs. Te jāsvarstimai ir pasmerkimai neiši. Priekšsēd. Ir daudz diskusijas nosodījumu, bet tas neapstādina terora mašinēriju kas darbojas pret Sīrijas tautu jau sešus mēnešus. Tā ir prasījusi 6000 upurus. Es ceru, ka Eiropas parlamenta uzmanība atsevišķiem gadījumiem, īpaši šo konkrēto gadījumu, e, dos pozitīvu rezultātu. Šī sieviete ir zinātniece, psihoanalītiķe, viņa tika aizturēta patvaļīgi, un tas ir izraisījis plašu uh, nosodījumu. Šī sieviete ir slima, un viņas atbrīvošana būtu uzvar mums visiem un pārīdzētu paveikt pozitīvas izmaiņas Sīrijā. Vārds Maisners kundzei. Paldies priekšsēdi. Komisārs kundze, ja Rafa Našīd ir nosodīta, tad tas parāda patvaļu brutalitāti un pat arī bezpalīdzību, es tā sacīšu, un arī Sīrijas valsts paranoju. Uh, Kā valsts var baidīties no sievietes, kas ir veca, slima un īsteno savu profesiju, palīdzot traumatizētiem cilvēkiem, kas ir bīstams viņas rīcībā? Viņai tika pārmests, ka viņa destabilizējot valsti, bet šajā gadījumā es domāju, ka valdība diktatūra nezina vispār, ko iesākt, bet uh, rīkojas pilnīgi jau sirreāli, vairs nereāli, kā arī sacīja kolēģis Prēda. Mēs jau visi šeit e, priecājāmies par arābu pavasaru un demokratizāciju reģionā. Mēs, kā Eiropieši, protams, par to priecājamies un cenšamies to atbalstīt ar daudziem kontaktiem, bet tāpat mums arī jācīnās pret to, ka notiek patvaļīgas e, atsietināšanas, tas ir cilvēktiesība rupšs pārkāpums, to mēs nevaram pieņemt. Paldies, Maisers kundze. Migaiska kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, dāmas un kungi, mēs eh, runājam par atsevišķu gadījumu šeit, bet es priecājos, ka šajā parlamentā mēs to varam izmantot kā iespēju runāt par situāciju Sīrijā. Rašids kundzes piemērs ir tiešām labs piemērs notiekošiem Sīrijā un kas tur nedrīkstētu notikt. Ļoti labi, ka mēs esam vienoti. Es nedzirdēju nevienu, kurš uh, nepiekristu attiecībā uz to, ka mums jārēd signāls Damaskai, ka šāda izturēšanās Eiropas Savienībā ir nepieņemama. Priecājos, ka šeit politiski domstarpība nav šajā ziņā, šajā parlamentā. Mums vajadzētu skaidri jā. Ja pauž, ka Sīrijā notiekošais mums ir nepieņems. Paldies, un tagad vārds Mikolāšikam. Paldies, priekšsēd, komisārs Kundze, darbie kolēģi. Sīrijas varas iestāžu rīcība vēršoties pret demonstrētājiem un vardarbība ir prasījuši vismaz 3000 upurus policija, militāristi e, nošauja paši savus pilsoņus. Policija neizmeklē e, noziegumus, bet pati tos pastrādā. Tas ir pelnījis mūsu nosodījumu. Vien no pēdējiem, viens no pēdējiem apcietināšanas gadījumiem bez jebkāda pamatojuma bija Rafa Našedes apcietināšanas gadījums. Tas vēl vairāk rada bažas ņemot vērā, ka apcietinātie tiek spīdzināti. Tādēļ es prasu Sīrijas valdībai ievērot cilvēktiesības un tūlīt bez ierunām atbrīvot apcietinātos. Pēdējā runātāja būs Dancilas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Eiropas Savienība, kā esam redzējuši, uzskata, ka Sīrijas centieni e, demokratizācijas virzienā ir leģitīma un Sīrijas varas iestādes tiek aicināts pilsoņu tiesības ievērot, e, tiesības dzīvot drošībā un piedzīvot politiskas un sociālas reformas. Mēs uzskatām, ka atsevišķa persona apcietināšana, piemēram, Rafā Našedas apcietināšana bez iemesla, šāda demokrātiska pārēja apdraud Sīrijas varas iestādes vēl vairāk, nostājas pret demokrātisko pasauli. Mums ir nepieciešams dialogs un diplomātijas centieni, lai šo situāciju mainītu. Eiropas Savienībai vajadzētu e, būt kā starpniecei, lai panāktu progresu, ja Sīrijas varas iestādes tam piekrist. Sīrijas iestādēm ir jāiestājas par tiesību valsts principiem, pamatiesībām, ekonomiskas reformas ir jā. Uh, uzsāk visu šīs reformas būtu vislabākais risinājums investēt valsts nākotnē un stabilizēt demokrātiju. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja Rafanaša tūlīt tiks atbrīvot. Paldies, un tagad vārds komisārī Krūsai debašu apkopojumam. Thank you. Thank you, mēs... Paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidrs. Daudz no jums jau norādīja, ka mūsu domas ir ar Sīrijas cilvēkiem, kuri joprojām cieš no vardarbīgās ar, uh, Sīrijas uh, režīma kampaņas. Vairāk kā 3000 cilvēki ir nogalināti, daudz tūkstoši joprojām ir apcietinājumā. Cilvēki tiek patvaļīgi arestēti un uh, notiek ļoti plaši cilvēktiesību pārkāpumi. Eh, šīs eh, aizturēšanas aresti ir eh, nelikumīgi un gribu runāt par konkrēto Rafad Našed gadījumu. Tātad viņa ir slavena psihoanalītiķa, kura jau sešas nedēļas ir pavadījusi cietumā. Viņa tika arestēta bez jebkāda iemesla un neskatoties uz savu vecumu un veselības stāvokli. Un nesoties uz to, ka nebija iemesla viņu arī arestēt. Uh, viceprezidents ir uh, ļoti asi rēģējis un prasīja tūlīt nekavējošu uh, Našeras kundzes atbrīvošanu. Clear, members, need... Mums ir nepieciešams turpināt likt spiedienu, lai panāktu, ka tiek atbrīvoti visi nevainīgie cilvēki, arī ieskaitot Našedu kundze. Uh, Aštons kundze, kundzes pieeja Sīrijas režīmam ir pareizi. Mēs esam noteikuši sankcijas pret šo režīmu un mums ir jāturpina spiediens, uh, lai cīnītos pret šo vardarbību. Es gribētu arī uzsvērt, ka mēs apvienoto nāciju ietvaros esam strādājuši attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Sīrijā. Mums bija uh, augustā sesija par cilvēktiesību situāciju Sīrijā, tika pieņemta rezolūcija, pateicoties arī Eiropas Savienības aktīvai līdzdalībai. Uh, kolēģi, līdz ar to debatas uh, par uh, Rafad Našedas lietu mēs slēdzam un pāriesim pie balsošanas. Mēs sāksim par, ar balsojumu par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par Tibetu, par, par mūku un mūķiņu pašsadedzināšanos. Tas ir personāla balsojums. Es sākam balsot.